Tā, un tagad pievēršamies jautājumiem komisijai, saka priekšsādātājs. Godātie kolēģi, šī būs nedaudz īsāka darba sesija, iepriekšējās debats burtiski pusstundu ievilk jau tā atvēlēto laiku. Līdz ar to mums darbs ir jābeidz 8.30, lai darbinieki un tulki varētu arī aiziet paēst, pirms mēs atsākam darbu. Un tāpēc bez tālākas kavēšanās ķersimies pie lietas. 17. jautājums mūsu darba kārtībā. Hildegards kundze, jums vārds, jūs varat atbildēt šo jautājumu. Paldies priekšsādātāji un apsolos runāt ātri, atbildēt ātri. Ja dokumenti, pie kuriem, par kuriem, uz kuriem atsauc deputāts, nav dokumenti, ko pieņemas komisija, šie dokumenti tika nodot atklātībai Vēlāk komisija pieņēma paziņojumu atbildot padomēji un parlamentam izanalizējot Eiropas uh, Eh, gan priekšrocības, gan mīnus, kas notikt, ja palielinātu šo gāzu emisijas mērķi no 20 līdz 30 procentiem. Šo izvērtējumu prasīja vidsministru sanāksme šī gada 15. martā sanākot kopā, tātad laika nav bijis pārāk daudz. Mēs uzskatījām tomēr tās par ļoti svarīgām debatēm. Nu, un pēc tam, protams, sekos arī ļoti daudz vēl citu detaļu, kas būs sīkāk jāizskata. Papildus šim paziņojumam ETS direktīvas ietvaros pieprasījām analīzi par enerģijas intensī, energointensīviem sektoriem. Vai tie, piemēram, no, tiks pakļaut riskam, ka emisiju izlēšana tiks no nu, pārlikt uz ārpus Eiropas Savienības robežām? Uh, Komisijas izskats nav tāds, ka mums šobrīd ir jāpieņem lēmums tūlīt pēc tam, kad šī paziņojums nāca sklējā. Piemēram, ka, nu, lūk, tagad paaugstināsim mērķus 30%. Nē, mēs vienkārši gribējam pārliecināties, ka tajā brīdī, kad sāksies diskusijas par šo samazinājumu mērķiem, tad mūsu rīcībā ir būtiski dokumenti, būtiska zinātniskā analīze, pamats šīs diskusijas eh, virzīt tālāk. Un tāds bija mērķis šim paziņojumam. Tātad par, par izmaksām, par aprēķiniem, par naudām un tam līdzīgi. Un es ceru, ka parlaments varēs pēc tam, protams, arī šo dokumentu izmantot tālāk savās debatēs. Paldies! Zjobrokungs, jums 30 sekundes, jūs varat uzdot papildus jautājumu. Paldies! Šajā piedāvātajā dokumentā, eh, dokument, kur jūs atsaucaties, tas norāda, ja jau mēs vēl palielinātu šo samazinājumu, tas tieši ietekmēs arī Centrāla un Austrumēropas valsts. Komisija norāda, ka piedāvā, ja būs jāpiedāvā papildus finanšu līdzekļi, un šie līdzekļi būs jāmeklē struktūra fondos. Vai tas nozīmē, ka šie līdzekļi kaut kā tiks pārcelt no vienas budžeta kategorijas citā, piemēram, infrastruktūras no ielu uh, būvniecības palīdzēt līdzekļi tiks izmantot citiem nocie, uh, mēķiem? Priekšsēdētājs saka, vēlreiz dod vārdu komisiju, komisārai. Nu, es gribētu cerēt, ka godātais deputāts uh, sapratīs, ja neiedzināšos detaļās šobrīd par šo vienu dokumentu uzmetumu, melnrakstu. Tas nebūtu atbilstīgi, ja es to darītu. Uzklausīšanas laikā Eiropas parlamentā es teicu, ka es uzskatu, ka mums ir jādomā par to, kur tērējam Eiropas Savienības līdzekļus dažādiem mērķiem. Mums jāpārliecinās, ka mēs vienlaicīgi parūpējamies arī par to, ka dažādi projekti nu, piemēram, tāda, ka jūs pieminētā, pieminētājs tiek, iz, tiek pārbaudiet attiecības to, vai tie būs vidē draudzīgi. Un nu, lūk, tieši tas attiec arī šo 30% samazinājumu līdz 2020. gadam, un šobrīd neviens nevar dot vienu skaidru neapšaubām atbildi. Ir vajadzīga šī analīze, un pēc tam mēs varam nodoties diskusijām, un tieši tur šajās diskusijās vajadzētu līdzdarboties gan parlamentam, gan padomē nenoliedzam. Paldies, saka priekšādātās, divi papildu jautājumi. Vispirms tikau kundze, pēc tam Devis kungs. Vispirms abi divi jautājumi uzdevējiem uzdos jautājums viens pēc otra. Paldies priekšsādātājiem. Komisārs Kunze, nobalsojam nu, nesen par ziņojumu, tas notika šodien, attiecībā uz ēku energoefektivitāti. Tas bija tāds pirmais solis jaunam procesā, kas ļaus mums samazināt emisijas un enerģijas patēriņu, piemēram, celtniecības sektorā, bet tāpat laikā ir vajadzīgs finansējums un ceram gūt jūs atbalstu, lai būtiski palielinātu kvotas no EDRF šim jautājumam, tā lai varētu uzlabot ēku efektivitāti sākot jau ar 2014. gadu. Devis kungs. Priekšādātāja, komisārs Kunze. Tāds jau, vai tad jau sākotnēs jautājums neparāda milzīgo problēmu, ar ko jūs sastopaties, kad vēlaties risināt šo jautājumu? Ļoti de, daudz deputātu šeit ļoti domā atšķirīgi, ļoti daudz valdības domā atšķirīgi un neuzskata, ka vajadzētu būt, jā, īstenot, nevajadzētu īstenot steidzīgu rīcību cīņā pret klimatu pārmaiņu. Ir jau viegli pavar, parakstīt dažādas eh, rezolūcijas un tā tālāk tajā brīdī, kad ir mm, tautsēmniecības attīstība augstā līmenī, bet tad, kad notiek krīze, tad īstenībā eh, neviens šādas rezolūcijas vairs nevēlas eh, palināt. Vai jums arī arī nevajadzētu domāt par to, ka ambīciju pacelšanai jāizvēlas cits laiks. Komisārs Kunze. Nu, pirmām kārtām, es, protams, labprāt izpētīju cīkāk jūs ap šodien parakstīto dokumentu par ēku energoefektivitāti. Ir ļoti daudz veidu, kā mēs varam apciem, apvienot centienus. Ir ļoti daudz dažādu finanšu moduļu, ko varam izmantot tā, lai varētu arī motivēt tos, kas, piemēram, rūpēs par ēkām un var, panākt, var padarīt tās energoefektīvākas. Un tāpēc labprāt šo jautājumu izpētīšu sīkāk, kad pilnīgi noteikti piekrīt jūs uz jautājumu uzdevējiet tajā, ka viena no jomām, kur varam ļoti daudz ko darīt, ir piemēram tieši energoefektivitātes joma. Un tas īpaši attiec uz ēku energoefektivitāti. Šeit ir milzīgs potenciāls un ir ļoti svarīgi, kā izmantojam šo enerģiju un cik ļoti bieži tā, un cik žēl, ka tā vienkārši izput gaisā, nedodot nevienam nekādu labumu. Krisam Devisam es teiktu šādi Tie, kas saka, klimata pārmaiņa nav, jā, tāda ir. Un es eh, tajā brīdī, kad sastopos viņiem, cenšos eh, viņus pārliecināt, jo neskatoties uz visām diskusijām, ir tieši arī ASV, kur šīs diskusijas bijušas ļoti plašas, tomēr, manuprāt, lai arī es domāju, ka starptautiskais klimata pārmaiņu panelis vislabāk varētu atrisināt šos jautājumus, es līdz šim nesmu redzējis. Uh, nekāda informācija, kas būtu pretrunā ar šiem galvenajiem zinātnes secinājumiem un faktiem, respektīvi, ka šis jautājums ir jārisina un ka tas jādara nopietnā veidā. Es domāju, ir vēl arī virkni daudz citu iemeslu, kas eh, būtu jāņem vērā šiem skeptiķiem attiecībā uz klimatu pārmaiņām, un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi šo energoefektāciju jomu uzlabot arī tehnoloģijas uzlabot. Un ja Eiropa nebūs gan ambicioza, tad man jāsaka ir ārkārtīgi bail, ka mēs kļūsim par zaudētājiem, arī neiegūsim savu daļu šajos jaunajos tirgos, konkrēti mūs izspiedīs. Šī emisijas, emisija noplūda uz ārpus Eiropas Savienību būs ļoti svarīga, un mums ir jāuzmanās, lai mēs šādā veidā nezaudējam arī papildus darba vietas, un man ir ārkārtīgi bail, ja mēs šaubīsimies turpmākajos gados, tad līdz ar to zudīs darba vietas ļoti lielā mērā, Un e, es tiešām priecājos, ka jaunā Britu valdība tāpat arī šķiet ļoti ambicioza un vēlās līdzdarboties klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Jūs skat, ka tas ir svarīgi mums visiem. Paldies, saka priekšādātāji. Nākamais jautājums. Numur 18. To iesniegus Geringer Dodenberga. Un te ir kom jautājums par komisijas pasākumiem autortiesību jomā. Vairs mm, tagad došu vārdu komisāram Barņē. Vai viņš uz šo jautājumu attiecīgi ir atbild? Paldies, priekšsādātāji! Pirmie vārdi, ko gribu teikt šajā saistībā, gribu teikt paldies Geringas Dodenbergas kundzei par šo jautājumu. Jo tas būtībā runā par pašu autortiesību jautājumu būtību. Autortiesību jautājums patiešām ir šķērslis iekšējiem digitālajiem tirgumam, jo, protams, ka kādu produktu radītājs vēlas pārdot savus radīto produktu un gūt arī peļņu. Tad mēs runājam arī par koncentrācijas jautājumiem, par kultūras specifiskiem jautājumiem, bet ne tikai. Mēs runājam arī par nozarēm, par rūpniecību, par novatorismu šajās nozarēs, tā lai šiem izgudrojumu autoriem būtu kaut kāda veida peļņa un lai viņi būtu motivēti e, turpināt izgudrot atkal citas jaunas lietas. Un tieši tāds modelis taču ir pastāvējis vienmēr tūkstošu simtiem gadu. Visam, lai attīstība iet uz priekšu, tā tam jābūt mums taču. Lūk, ir televīzija, tagad jau kabeļu televīzija, lūk, arī internets, jaunās tehnoloģijas virzās uz priekšu un tās ir grozījušas, modificējušos tautsēmniecības modeļus, ieviesušas izmaiņas, ko varam izmantot savā labā labā, un šeit autortiesību jautājums ir ārkārtīgi nozīmī, nozīmīgs. Un tāpēc tā vietā, lai ierosinātu radikālas pārmaiņas autortiesību jomā, mums vispirms vajadzētu aizsargāt izgudrojums. Un tad ir attiecīgi juridisko ietvaru, tādu ietvaru, kas ļautu virzīt uz priekšu jaunas tautsēmniecības modeļus. 13. janvārī šo dokumentu liku jums priekšā un arī turpmāk strādāšu pie šiem, pie šiem dokumentiem, pie šīs jums un ceru, ka kā līdz eh, likuma līdzlēmēs jūs arī līdzdarbosieties šai darbā. Pie digitālās jomas strādājot, mēs esam īstenojuši konsultācijas, esam izstrādājuši ceļu karti un sagatavosim trīs atšķirības iniciatīvas. Pirmām kārtām pamatdirektīvas uh, projekts kur tiks runāts par autortiesību pārvaldību, par šīm, par šīm sabiedrībām, kas tās apkopā, tā lai tās varētu pēc iespējas labāk organizēties, lai tās varētu nu, izmantot internetu pakalpojumus, vienas pieturas aģentūras. Uh, un tam līdzīgi. Nenoliedzam, ka mums jādoskatās arī uz pārvaldības noteikumiem, uz pārskatījumiem, noteikumiem un uzraudzību šajās jomās attiecībā uz šādām autortiesību sabiedrībām un asociācijām. Tā, lai attiecīgā peļņa tiktu nodrošināta un lai šīs sabiedrības darbotos pārskatām, tad, protams, būs arī direktīva par mākslas darbiem, kur autori jau ir miruši vai kur autori nav uh, Eh, identificējam, kas uzskatām par kultūras mantojumu. Un šeit jārod kaut kādā veida, kaut kāda veida Eiropas definīcija. Šajā jautājumā iesniegš, iesniegsim drīz zaļo grāmatu, tur būs par vizuālo saturu internetu. Eh, un tur mēs ņemsim vērā arī šos jaunos pakalpojumus video pēc pieprasījuma, piemēram. 2012. gadā uzsāksim dialogu ar ieinteresētajām pusēm par to, kā šie jaunie uh, pievienotās vērtības satura pakalpojumi varētu ietekmēt eh, risinājumu. Tāpat laikā jāprecizē arī pašreizējie noteikumi, jāskatās, kā pašreizējās tehnoloģijas spēlē savu lomu, kā mainās šie noteikumi no paudzes paudzē. Tā, lai mēs varētu daudz efektīvāk cīnīties, piemēram, pret nelegālu, pret ēnu ekonomiku, pret pirātiem kas darbojas internetā, un tāpēc visu interesēto pušu ziņā ir darboties kopā tā, lai mēs varētu šos jaunos ekonomikas modeļus ņemt vērā savos notikumos. Man nav nekāda iepriekš izveidota priekšstata par šo jomu, nē. Mums ir jānāk lejā ar tādiem risinājumiem, kas nav tādi, kas ir pielāgot pilnīgi jebkura rakstura problēmai. Tā tas, ne, tas nevarētu būt iespējams. Mums jāveido dinamiska situācija, kas turpina attīstīties jāveido tāda situācija, kas iekļaut arī attiecīgi ekonomikas eh, un kultūras politiku šajā. Paldies komisāru kungam. Un tagad Odenbergs kundze, jūs varat uzdot papildus jautājumu. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Cieszą mnie te inicjatywy podejmowane. Paldies, komisār kungs. Paldies arī par sagototām iniciatīvām. Un eh, papildu jautājums ir par to. 2008. gada zaļā grāmata, un kurā komisija norāda, ka šī izņēmuma kārtība, kas ir attiecinām uz um, autotiesībām, diemžēl netiek e, ievērot, tātad um, neņem vērā uh, līdzsvaru starp um, attiecīgu izdevēju un autoru un arī lietotāju tiesībām. Un arī nav īsti atrunāts šie jautājumi par izņēmumu kārtību. Un, piemēram, bibliotekas atsevišķiem brailrakstā un tam līdzīgi darbi, kas tiek sagatavoti, netiek īsti atrisināti. Līdz ar to es aicinātu, kādas komisija tālākas iniciatīvas varētu piedāvāt. Paldies! Komisār. Komisār kungs, jums vārds. Godējumā deputāte, jūs uzdevāt jautājumu par vienu punktu Un tagad jūs eh, vajadzētu, kā komisija rīkosies. Ir īpaši saskaņā ar Eiropas Savienības 118, eh, darbības līguma 118. pantu, un tā ir mūsu prerogatīva. To izmantojam, izvēlējam šo pantu kā pamatu, jo vēlamies veidot pamatregulu, kas būtu pragmatiska pēc sava rakstura un kas ļautu mums sasniegt vēlamos rezultātus nevis tikai veidot kaut kādu jaunu centralizētu atkal autortiesību aģentūru, piemēram. Zaļā grāmata, ko esam paredzējuši, būs ārkārtīgi nozīmīga, jo tajā apspriedīsim virkni nozīmīgi jautājumi, bet īpaši to jautājumu, ko pieminējāt arī jūs. Respektīvi šīs problēmas, kas pastāv, piemēram, ar eh, šādiem papildu darbiem. Jā, viena no Viena no formām, kādā veidā var organizēt šīs autortiesību aģentūras, ir, piemēram, ja tās, tā, ka mēs varam sadarboties ar nacionālajiem autortiesību aizsardzības organizācijām un iestādēm, jo tie ir politiski un kultūras kontekstā ir jāņem vērā specifika, un reizēm varbūt ir ļoti grūti kaut kādas normas akceptēt, piemēram, ja dalībvalsts varbūt pat vēlētos izmantot kaut kādu veidu Eiropas autortiesības, tad ko gan par to teiktu, piemēram, eh, eh, citi citi darbi, kas, piemēram, kur autori vairs nav identificējami, kas, piemēram, notiks ar kompoz kompozīcijām. Kas notiks ar šiem darbiem, kur autori ir miruši un tam līdzīgi, jo es domāju, ka visi šie jautājumi būs, tiks izskatīti konsultāciju ietvaros. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnul... Zīkols kundze, komisārs, komisār kungs, gribēju jums vaicāt Vai jūs esat paredzējis pārskatīt direktīvu par autortiesībām un informācijas sabiedrību? To vajadzēja tāpēc, ka domāju, ka mums vajadzīga juridiskā skaidrība. Diemžēl šie izņēmumi tiek interpretēti atšķirīgi dažādās dalībvalstīs, un līdz ar to lēmumu, kas tiek pieņemti par tiesā iesniegtām lietām, pēc savas būtības atšķirs viens no otra. Un domāju, ka tāpēc komisijai varbūt šo direktīvu vajadzētu arī pārskatīt, īpaši ņemot vērā to, kas tās spēkā Lisabons līgums, komisārkungs. Votāto deputātu. Atbildot jums, var teikt šādi. Šobrīd mums nav paredzēts grozīt uh, izņēmumu sārakstu, kas iekļauts šajā direktīvā. Ir jāizmanto varbūt tādu pragmatisku, pro, pragmatisku progresīvu pieeju. Vispirms tā tad vispirms šie trīs, šīs trīs iniciatīvas. Tad, kad tās būs noslēgušās, tad šajā kontekstā es domāju, ka mēs uh, risināsim arī tās bažas, ko jūs esat izpauduši. Mēs šobrīd nesam paredzējuši grozīt minēto izņēmumu sarakstu. Paldies! Tagad pāriesim pie 19. jautājuma. To uzdevis Kelī kungs un tas ir par dal Savienības dalībvalsts reģionālā atbalsta schēmu karti. Šeit uz jautājumu atbildēs Malstrēms kundze, lūdzu, ieņemiet savu vietu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Almuņas kungs lūdzu mani atbildēt uz šo jautājumu. Keli kungs šeit ir? Jā, Paldies, Kelī kungs, par šo jautājumu. Un, lai nodrošinātu reģionālās attīstības kontinuitāti, 2006. gadā tika nolemts, mm, ka uh, Kartē, kas tika izveidot reģionāla atbalsta schēmām, mm, ir jādarbojas no 2007. līdz 2013. Eh, gadam. Bet šobrīd ir situācija, kad ir ne, nepieciešami labojumi, un saskaņā ar 104. punktu ir nepieciešams veikt vidējā posma pārskatu dalībvalstu reģionāla atbalsta schēmu kārtas. Trīs no, sep no 17 dalībvalstīm ir izlēmušas izmantot šo iespēju. Saskaņā ar vidējā posma pārskatu pusi no reģioniem dalībvalstis var aizvietot un noteikt jaunus reģionus, kas, kam pienāks atbalsta schēmas. Ir iespējams arī eh, palielināt atbalsta intensitāti jau paredzētajām eh, reģionālajām teritorijām. Un eh, šī iespēja tiek izvēlēt, izvērtēta ņemot vērā vidējos radītājus un uh, atbalsta līmeni uz vienu iedzīvotāju, kā arī bezdarba līmeni. Tas ir eh, vērs uz to, lai īpaši atpalikušos reģionus, kas atpaliek no eh, nacionāliem vidējiem rādītājiem, varētu uh, uzlabot situāciju un e, šķiet, ka vairums dalību valstu uzskata, ka ekonomiskā krīde, krīze nav ietekmējusi uh, tos reģionus uh, vai to reģionu situāciju, kuriem ir nepieciešama šī atbalsta schēma. Paldies, Kelikungs. Jā, nu ir dīvaini, ka tikai trīs valstis ir uh, pieteikušās pārskatīt reģionu karti. Uh, Es esmu no reģiona, eh, kas, kur zaudēts ļoti daudz darbies, piemēram, dēļ eh, datorražotnes likvidācijas eh, dēļ. Un tā ir teritorija, kas atrodas īrijas dienvidos. Un es ceru, ka mēs pieteiksimies, ka īrija pieteiksies, jo. Uh, Jo, ja valdība šeit nevar no valsts uh, realizēt kaut kādas palīdzības pasākums, tad es nezinu, vai būs iespējams kaut kā palīdzēt reģionam. Tādēļ es domāju, ka ir jāizveido eh, uh, cita uh, stratēģija. Paldies, komisārs kundze, vai jūs vēlatos atbildēt? Jā. Tas varētu būt savādi, ka tikai trīs valstis ir lūgušas šo vidējā termiņa pārskatu, bet tā cipara mums bijuši šo rītu. Daudz dalībvalsts un daudzi reģioni ir īpaši cietuši ekonomiskajā krīzē, taču dažas dalībvalstis varbūt ir atradušas citus veidus, kas viņuprāt ir atbilstošāki, lai risinātu šos jautājumus, jo, kā mēs redzam, tikai ļoti maz dalībvalsts ir lūgušas šo iespēju. Tikai 17 dalībvalstīm ir dot iespēju pārskatīt reģionālas atbalsta schēmas, schēmu kartas, bet tikai trīs to ir izraudzījušās darīt. Tā kā mums ir nepieciešami, protams, šie dati, lai mēs varētu plānot ilgtermiņā, un varbūt ir arī citi veidi, kā reaģēt uz krīzi, atskaitot šo uh, veidu. Un, protams, mēs esam gatavi eh, runāt un diskutēt ar jums par šiem jautājumiem arī turpmāk. Paldies! Nākamais ir 20. jautājums, ko uzdod Posēlt kungs, pārējais un Ukrainas policijas eh, sadarbība. Komisārs kundze, jums vārds. Paldies, Posēlt kungs, par jautājumu, kas ir ļoti svarīgs. Pārobežu policijas sadarbība ar valstīm, kas uh, ir Eiropas Savienības dalībvalstis, ir dalībvalstu ziņā. Taču, lai nodrošinātu, piemēram, sadarbību starp ES un Ukrainu, tur galvenokārt aktīvs ir Eiropola. Pagājušā gada 7. 4. decembrī tika parakstīts īpašs sadarbības līgums starp Eiropolu un Ukrainu, kas ļauj koordinēt cīņu pret uh, smagiem noziegumiem terorismu. Taču uh, šis te nolīgums uh, neļauj, piemēram, eh, apmainīties ar informāciju, ar personas datiem. To var darīt eh, tikai eh, ar Eiropol dalību valstīm. Un kamēr Ukrainā nebūs pienā, pieņems likums par personas datu aizsardzību un at, tikt un eh, ratificēta attiecīgā konvencija par eh, individa datu aizsardzību, tad, tad tikmēr šāda data apmaiņa arī nenotiks. Tātad Ukrainai ir jāizveido savs datu aizsardzības režīms, kas atbilst Eiropas standartiem. Tas arī eh, nodrošinātu to, kā datu uzraudzības iestāde no Eiropa puses varētu uh, kontrolēt šo te datu aizsardzības atbilstību. Policijas eh, sadarbība notiek arī caur dviņošanas pro projektiem un eh, caur Eiropas palīdzības ESBAM e, e eh, sadarbības misiju. Un sadarbība ar Moldāvijas un, un Ukrainas eh, policijas spēkiem tiek realizēts vēl caur atsevišķu programmu. Eh, Poselt kungs, lūdzu. Paldies, komisārs kundze, par ļoti labu atbildi. Tagad tikai papildinājums, ka izskatās, kā esam atbalstīti ar policijas sagatavošanu, apmācību. Un kā mēs varam dot atbalstu arī tieslietu tiešlietu struktūrām. Vai tas notiek arī austrumu kaimiņu attiecību politikas ietvarā, vai Eiropas komisija, Eiropas policijas akadēmija kaut kādā veidā ir iesaistījusies, vai tas tikai tiešām dalībvalsts ziņā? Have, Jā, protams, mums ir pastāvīgs eh, dialogs par šiem jautājumiem, un Stefans Pūliskungs, mans kolēģis, ir izveidojis šādu īpašu sadarbības matricu. Uh, Un e, tur ir ietverta arī sadarbība iekšlietu jautājumos. Mēs esam skatījušies, kā mēs varam palīdzēt a, attīstīt savu sistēmu un sadarbību turpmāk. Un pēc pāris nedēļām mums ir atkal nākamā tikšanās policijas spēku izglītošana, un to mēs neesam paredzējuši tuvākajā nākotnē, bet tad, kad Ukrainā notiks nepieciešamās reformas, to pēc tam varētu darīt. Ir svarīgs um, kaimiņš, mums ir daudz uh, kopēji izaicinājumi, piemēram, cīnoties pret pārobežu noziedzību, un es domāju, ka mēs arī tālāk varēsim attīstīt šo uh, sadarbību, taču Ukraiņiem ir jāveic arī savi mājas darbi, un tad mēs skatīsimies, kā tas attīstīsies tālāk. Paldies! Un tālāk 20. Pirmais jautājums, ko dod uh, Papanika laukums par noziedzības pieaugumu vilnē Eiropā. Uh, cienījamais deputāta kungs, priekšsēdētāja kungs, pēdējā krimināla nozieguma noziedzības statistika tika publicēta 29. maijā 2007. gadā, nu, tur, eh, tā kā mums nav pašu jaunāko datu, tā, bet taču ir skaidrs, ka noziedzība apdraud e, ekonomisko attīstību visā Eiropā. Uh, Un, protams, ka komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumiem, kā cīnīties pret dažādām kriminālas dabas aktivitātēm, un arī Stokholmas programma veido īpašu ietvaru, lai eh, veidotu tādu kopēju eh, rīcību nākamo piet gadu laikā, un komisija ir pieņēmusi tādu Stokholmas rīcības eh, plānu, un tikai pirms stundas šajā plenārsēdē tieši par to arī tika runāts ar komisāru Redingu. Uh, Mēs nāksim klēri ar paziņojumu par iekšējās drošības stratēģiju un četri konkrēti priekšlikumi um, sadarbībai un rīcībai nākamo piecu gadu laikā un organizētās noziedzības jautājums tur tiks iekļauts. Kopējie draudi prasa kopējus instruments un kopēju rīcību eh, dalību valstīm un privātu organizācijām, kā arī atbildīgām organizācijām ir eh, jāproti efektīvi pie, pielietot un ir vilkne tīri eiropeisku noziegumu, kibernoziegumu, identitātes zādzības un eh, cilvēku tirzniecību. Un tieši šajās jomās īpaši nepieciešams pastiprināt eh, sadarbību un eh, izstrādāt likumdošanas priekšlikumu sadarbībā ar dalību valstīm Eiropas parlamentu un NVO sektoru. Un, protams, ir jāmainās ar labāko pieredzi, jāorganizē kopējas apmācības, kas varētu eh, palīdzēt šai situācijai. Un, protams, ir jāstrādājas arī ar trešajām valstīm, lai cīnītos pret šādu veidu noziegumiem. Ambicioza pieeja lēmumu pieņemšanas procesā ir atkarīga no dalību valstu politiskās grības un attiecīgo pasākumu īstenošana ir atkarīga no nacionālo resursu pieejamības. Komisija var atbalstīt dalību valstis ar finanšu programmām, lai sadarbotos Eiropas līmenī. Un kā jūs visi zināt, tad Lisabonas līgums piešķir parlamentam jaunas kompetences, un es vēlētos uztvērt jūsu atbildību un to, cik jūs, jums ir svarīga loma jāspēlē, veidojot eh, drošību visā Eiropā. Paldies, priekšsēdētāji! Mīčēl kungs, jums papildu jautājums. Jā, paldies. Paldies eh, komisārē par atbildi. Es rakstīju ziņojumu par Eiropas centrālo banku pagājušajā gadā, un viens no jautājumiem, ko es minēju, bija būtiskais pieaugums uh, eh, 500 eiro banknošu apgrozībā un vairāk un viltojumu um, atklāšanā. Un uh, 500 eiro banknots varbūt tiek izmantots naudas apmazgāšanas schēmā un tā tālāk. Bet eh, es gribētu atgādināt, ka vajadzētu paskatīties, kas tad ir tie, kas izmanto eh, šīs banknotes tik lielos e, daudzumos. Es domāju, ka tam ir sakars ar izvairīšos no nodokļiem vai kādām smagākām kriminālam aktivitātēm. Jāsaka, es gan nevienu neesmu redzējis komisārs kundz, komisārs kundz lūdzu. Es vēlētos pateikties par šo informāciju, es to izskatīšu un pastīšos, vai mēs varam izsekot eh, kaut kādām sakarībām šajā sakarā šobrīd. Nevar uz to atbildēt, bet paldies par to, ka vērsāt uz to uzmanību. Pāpa Nikolau kungs, jums papildi jautājums. Paldies. Komisārs kundze, paldies par atbildi. Jūs ļoti precīzi atbildējāt, jūs arī godīgi atbildējāt, un es tiešām novērtēju jūsu atklāto atbildi. Īpaši par to datu, kas ir jums rīcībā, un jūs atzināt, ka tie ir tikai no 2007. gada, bet paskatieties, kas tad notiek, jo mēs esam vairākus gadus pārvarcījušies tālāk. 2010. gadā mums jau bija tāds incidents, kad gāja bojā trīs uh, demonstranti, uh, kas Grieķijā piedalījās demonstrācijā, aicinot veidot labāku dzīvi Grieķijā. Un tāpēc jautājums ir, vai komisija kaut ko veidā plāno sistemātiskus pasākums, kas ļautu arī tad dalībvalstīm šos jautājumus tomēr nopietni izskatīt. Tas tiešām arī vajadzētu arī ņemt vērā aktuālos datus un skatīt, kāda ir aktuālā situācija dalībvalstīs. Paldies, priekšsādātāji! Jā, nu es pats tiešām esmu ļoti pārdzīvojis šo triju personu nāvi, kad kā bojā tiešām nevainīgi cilvēki. un mēs arī jūtam līdz ģimenēm. Jā, es jau norādīju, ka mums ir nepieciešams aktualizēt visu informāciju, statistiku nemitīgi, un Eirostats arī meklē iespējas, kā mēs varam to labāk darīt, bet šobrīd neesam plānojuši jauns iniciatīvas šajā ziņā, jo šī cilvēka nāks, protams, ir šausmīgs, bet Komisijas šobrīd eh, spēki ir ierobežoti un koncentrējas uz pārobežu noziedzību organizēto, un līdz ar to mēs nevaram plānot arī konkrēti iejaukšanos atsevišķās dalībvalstīs. Paldies! 22. jautājums, ko devis Pak kungs par kopējo vīzu politiku. Māstrams kundze, lūdzu jums atbild laiks. Jā, ja, paldies! Priekšsādātāji, godātie deputāti! Vīzu politika ir jau harmonizēta, tā ir vienotā Eiropas Savienības politika, tā balstoties uz trim instrumentiem - regula 539, 2001. gads, un norāda sarakstu, ar kuriem personiem, kur valstu piedarīgiem ir vajadzīgs vīzes, un otrs vīzu procedūras, kas izstrādā īstermiņa vīzes, un tad 16, 83, 95 kas nosaka citu pārējo vīzu darbību. Un nu, lūk, atkal saraksts ar visiem valsts piedarīgiem, kuriem ir jāiegūst Eiropas vīzes. Un lūk, šis saraksts ar trešo valsts pilsoņiem, kuriem ir obligāti jāiegūst vīzes pirms ierodas Eiropas Savienībā. Šis nu ir tas negatīvais saraksts. Un tad ir arī pozitīvais saraksts, kas paredz zināms izņēmums no šīm prasībām. Un tur ir pamatā dažādi veidi kriteriji, un galvenais princips tur ir savstarpējums šīs noteikums un regula attiecinām uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, izņemot apvienoto karalisti īriju, bet iekļautoties ir Norvēģija un Šveici. Un Islandi. Un tālāk, kas ir noteikti šīs prasības trešajām valstīm, tas tiek pieprasīts arī, lai šis savstarpējums princips tiktu ievērots arī pieņa, eh, attiecībā uz Eiropas Savienības pilsēņiem, kad viņi dosim trešām valstīm. Uh, Ja ir ievērts šāds pozitīvais saraksts atsevišķām kategorijām vienā vai otrā dalībvalstī, vai pat varbūt trijos dalībvalstīs, tad lūk, iedarbinām uzreiz šo savstarpējības principu. Un tas ir vienmēr vērsts uz mērķi, ka komisija pamazām e, cenšas panākt vispār vīzu režīmu atcelšanu no konkrēto valsti vai nu kaut kādā veidā vismaz atvieglo to vīzu režīmu. Un līdz šim šī sistēma darbojas ļoti efektīvi. Pirmo soļus, ko es vēru uz komisiju, un atkal balstījusies uz savstarpības principu, un kā ziņojumi to pierāda, tas tiešām darbojas aktīvi. No 2005. gada 75% ir bijuši tikai, kur ir um, ņemta vērā, kur nav spēkā šīs savstarpības princips ar trešām valstīm un dalībvalstīm. Panama, Singapūra, Urugvaja, Kostrika, ka ir tās valsts, kur mums ir spēkā citi pārējais perioda noteikumi, un nu pat mēs arī vienojāmies ar Brazīliju um, par iespējamu vīzu režīmu atcelšanu, un to tagad nodosim tālāk gan jums, gan padomēji. Tālāk problēmas ir atsevišķas attiecības ar ASV un Kanādu, un šos jautājumus es visu laiku aktualizējam ar abām valstīm. Tas nozīmē tālāk, ka ja trešās valsts pilsonis ir iekļauts šajā negatīvā sarakstā un ir iespējama atšķirīga noteikuma vienā vai divās vai trīs dalībvalstīs un ne citās dalībvalstīs, lūk, tas jau ir kaut kas sarežģītāks. Šos noteikumus neregulē Eiropas Savienības likumdošana, un līdz ar to Eiropas komisija tur būtu grūti kaut ko regulēt un iejaukties. Pats punkts. Lūdzu jums iespējas dot papildu jautājumu. Paldies, komisār kundzei! Ja Eiropas komisija šobrīd garantē kopējo vīzu politiku, un patiešām paldies par sniegtiem paskaidrojumiem, un ja šī kopējā vīzu politika balstās uz savstarpējības principu, tad jautājums ir, cik lielā mērā un cik ilgi komisija piecietīs šāda veida režīmu, kur ir uzspiedusi Kanāda Čehijai, kas ir Eiropas saimnības dalībvalsts. Paldies, paldies par šo jautājumu. Es ļoti labi zinu šo lietu, par ko godātais deputāts atsaucas. Un komisija ļoti aktīvi šajā jautājumā ir iesaistījusies. Komisija ir izveidojusi savu biroju Prāgā, un tas ir viens no nosacījumiem, kurus mēs norādām Kanādai. Un mēs šobrīd veidojam arī ceļa karti, kā mēs varam izveidot tiešām bezvīzu režīmu. Mums ir bijušas augsta līmeņa sanāksmes ar eh, Kanādu, komisiju un Čehiju, kas ir iezīmējušas vairākus soļus. Kanādas puse ir norādījusi, ka viņi mainīs savu likumu, un tas pavisam drīz tiks nodots arī Kanādas parlamentam. Un mēs ar viņiem esam aktīvā dialogā, un tāpat arī ar Čehijas pusi, lai nodrošinātu, ka dialogs turpinās, ka tas turpinās konstruktīvā veidā, ka tiek ievērot konstruktīvs dialogs un ka mēs varam panākt risinājumu. Un šis jautājums atkal un atkal tiks pārunāts dalībvalsts līmenī, kad jūnijas sākumā mums būs arī padomas sanāksme. Žēl, ka šis jautājums šobrīd vēl nav atrisināts, bet es jums varu apliecināt, ka šo situāciju ļoti labi zinu un kopā ar Čehijas kolēģiem un Kanādas puses mēs risinām šo jautājumu. Paldies! 23. jautājums tālāk. Komentīs kunga jautājums par neatrisinātajiem jautājumiem no 2009. gada 5. novembra paziņojumiem starp Eiropas Savienību un Turciju. Komisārs Kundze. Jā, paldies. Tiešām šodien daudz sakāmā. Godātais deputāti, jā, es tiešām vēlos jums atgādināt, ka mums ir bijusi diezgan sarežģīta sarunas par uh, Turciju, kopš jau viņi iesniedz savu uh, mandātu 2002. gadā. Bet nesen ir tiešām no, konstatēti pozitīvi soļi piemēram, pagājušo nedēļu eh, gadu, eh, kas arī bija par nelegālu migrāciju, un iepriekš mans kolēģis Baro un arī Zviedru ministrs Vilstroms um, devās uz Turciju. Un kopš tā laika tiešām esam piedzīvojuši nopietnu progresu. Ir bijušas vairākas sarunas, un rudenī mums jau tagad iezīmēs jauns uh, atpakaļ nosūtīšanas nolīgums ar Turciju ko drīz arī parakstīsim. Esam pārliecināti, ka šis teksts ir līdzsvarots un ka tas tiešām arī ņem vērā Turcijas puses bāžas. Un šobrīd strādājam pie teksta galīgās versijas. Mēs arī cieši visu laiku sazināmies ar Turcijas iestādēm. Komisija tiešām sagaida, ka šīs sarunas pavisam drīz noslēgsies, un jūnija padomu mēs jau varēsim ziņot par rezultātiem. Un arī parlamentam ziņosim, jo parlamentam būs jāsniedz savus piekrišanu līdz eh, tai brīdī, kad vienošanās tiks noslēgta. Par Frontexu. Īstenībā nav konkrētas uh, sasaistes starp arī šīs uzņemšanas noteikumiem un šiem tehniskiem noteikumiem. Lai gan arī, protams, šī noteikumi šķiet, ka ir saskaņoti un ir līdzīgi. Komisija nekādā ziņā nepieļauj, ka tiktu apšaubīts to dalību valstu teritorijas un robežas kas ir noteikts saskaņā ar starptautiskām tiesībām. Tieši tāpēc mēs tā aicinām nodrošināt to, ka Frontex un valsts, kurā tiek izmantoti dažādi veidām kopīgās operācijas, informētu arī attiecīgās kaimiņu valstis. Tronskungs, lūdzu jums vārds. Paldies! Priekšsēdētāji komisārs kundze. Uh, Mēs taču esam piedzīvojuši, kad arvien rodas sarežģījumi un grūtības saņemt konkrēts atbildes uz šo jautājumu. Esam to uzņēmuši jau vairākas reizes. Tātad šīs sarunas ar Turciju, manuprāt, ir noteikti no tikpat sarežģītas. Un mēs redzam, ka ir tiešām sarežģījumi no visām pusēm. Un es tiešām esmu pateicīgs, ka jūs sakat un apsolat, ka jūs informēsiet Eiropas parlamentu par sarunu gaitu. Uh, kad Turcijas ministru prezidents vienojas Atenās, tika parakstīts arī nolīgums par nelegālo migrantu atpakaļnosītīšanu uz Turciju. Un lūk, tas bija tāds memorands. Jautājums ir, vai tas arī varētu tieši ietekmēt arī tālāko Eiropas Savienības līmeņa vienošanos ar Turciju. Paldies! Paldies par šo papildu jautājumu. Nesinot precīzi detaļas par šo nolīgumu, ko parakstīja Grieķija un Turcija. Šobrīd, ņemot vērā tomēr konstruktīvo sarunu gaitu, kāda mums ir sarunās Eiropas Savienībā ar Turciju, mēs redzam, ka, protams, ir paralēlas sarunas, kā es norādīju. Šobrīd mēs esam pietuvušies finālam sarunu un bijusi ļoti konstruktīva saruna gaisotne, un tas tikai mm, vēl vairāk pastiprina Eiropas Savienības vēlmi panākt šo vienošanos un arī Turcijas vēlmi panākt šo sarunu veiksmīgu noslēgumu, kas būtu priegumu visiem. Nu, lūk, bet vēl neesam tur. Tas vēl nav pat izdarīts. Tālāk, papa Nikola kungs. Papildu jautājums. Jā, iepriekš jau uzdevām līdzīgus jautājumus un iepriekš saņēmām atbildes, ka Frontex sadarbībā ar citām valstīm, tad ir svarīgi, lai viņi izskatītu tehniskus jautājumus. Libe komitejā arī jūs bijāt pie mums un mums stāstījāt, kāda tad ir jūsu kompetences jautājumi, cik daudz tas jūsu kompetencija iekļaujas, un jūs norādījāt, ka šī nolīgums ar Turciju par nelegālo imigrāciju tūlīt tiks parakstīts. Bet vai nevajadzētu tomēr arī iekļaut šajā sarunās Frontex aģentūru? Un mēs redzam, ka Frontex taču ir konkrēti atbildīgs un ļoti efektīvi darbojas nelegālās migrācijas apkarošanā. Es nezinu, kā īsti notiek šis sarunas, bet manuprāt, tomēr būtu svarīgi, ka tiktu vismaz atsaucis ierakstīts uz Frontex un vismaz kaut kādā veidā varētu viņi arī piedalīties. Paldies! Jā, paldies! Jā, es tiešām biju Libe komitejā jau pagājušo nedēļu, un es pieturos pie saviem vārdiem, ko arī teicu toreiz. Progress ir panākts sarunās ar Tuciju par Frontexu un par robežu kontrolas misijām un sarunām ar Turciju. Jā, tiešām viņi jau panākuši vienošanos tehniskā līmenī, un šobrīd diskusijas sarunas risina abas puses, un Frontex sagaida šobrīd atbild no Turcijas, lai varētu turpināt tālāk sarunas. Jā, Frontex, protams, ir viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem, bet vispirms ir jāievēro zināmas prioritātes. Pirmkārt, nolīgums un tālāk tehniskā vienošanās ar Frontex, jo tur ir tomēr arī labā griba. Nākamais jautājums, 24. Baroneses Lutfordas jautājums par pretterorisma politiku un citu veikto gūstīgumu pārsūtīšanu. Komisāri, lūdzu jums vārds. Jā, paldies! Paldies, paldies Sārai Ludfordai par šo uzdoto jautājumu. Jūs jau zinat, ka man šis jautājums ļoti daudz interesē, un mēs esam iepriekš arī sadarbojušās šajā jomā. Nu, Protams, ka brīvība un drošība iet roku rokā, un pamatiesība ievērošana un tiesiskums ir Eiropas Savienības principi pašos pamatos un arī tās pretterorismu cīņas pašā sirdī. Uh, cīņa pret terorismiem vienmēr jāizno tā, ka tiek pilnībā iztenots arī pamatiesības, un Eiropas Savienība šai jākalpo kā piemēram visiem citiem. Uh, Tas nav, jur, tā nav ne, tā ir ne tik vien juridiska prasība, bet tas ir arī eh, nepieciešams tāpēc, lai mēs nodrošinātu mums uzticību, lai būtu pastāvot ar uzticēšanās starptautiskām iestādēm un lai sabiedrība uzticētos mums kopumā. Tāpēc komisija turpinās īstenot tādu pretterorismu politiku saskaņā, ar kur vēlamies īstenot gan legālo efektivitāti, gan vienlaicīgi norocināt arī pamatiesību ievērošanu prakse, par ko jūs runājat, kā veiktā gūstekņu pārsūtīšana, protams, ir pārkāpums cilvēktiesībām. Komisija vienmēr to ir uzsvērusi. Un dalību valstīm ir jāturpina pašam neatkarīgi un objektīvi izmeklēšana, lai konstatētu faktus. Tā ir tāda pozitīva saistība, pienākums, kas izriet no Eiropas cilvēktiesību konvencijas, kas, uh, un tas nepieciešams, lai varētu noteikt uh, pilsoņu uh, upurus un lai varētu uh, arī noteikti vainīgos. Esam mudinājuši Poliju un Rumāniju šādu veidu pa slepeno aizturēšanas centru izmeklēšanu uzsākt, un mēs augstu vērtējam jau kādu veidu kriminālā izmeklēšanu, kas uzsākās pagājušā 2008. Eh, gada martā. Eh, Polijā arī Lietuvas eh, at, attieksme bijusi ļoti proaktīva un arī tā arī uzsākus izmeklēšanas, kas attiecas uz šiem lidojumiem par gūstekņu pārsūtīšanu. Tie saistīti arī ar aviācijas politiku un atsevišķos uh, kontekstos ehm, komisija jau ir izsnēs, cenšies risināt šo jautājumu, runājot par civilo aviosemību. Pat mēs runājam par kopējo debesu projektu. Tur tika paredzēti pati papildus pasākumi tieši lidaprātu pārvotošanai un tam līdzīgi. Tāpēc šo situāciju pilnīgi noteikti turpināsim arī uzmanīgi uzraudzīt. 2008. gadā komisija pies, iesniedza uzraudzības faktus dokumentā par cilvēku tiesībām, Un dalībvalstīm bija jāiesniedz aizpildīt aptauju par pamatiesībām ties pret, eh, pretterorismu cīņā izmantotajiem principiem. Visas dalībvalsts uz šo aptauju ir atbildējušas. Un šobrīd mēs gatavojam no komisijas puses tādu kā inventarizāciju, kur vēlamies apkopot visus Eiropas Savienības instrumentus un pasākums, kas izmantojam cīņā pret, pret terorismu, tā lai tos uh, padarītu saskanīgs ar Lisabonas līgumā paredzēto piemēram, policijas darbību nacionālā valstu līmeņos, kā arī līdzdarbība cilvēku gūsteņu pārsūtīšanā tiks iz, netiks tieši specifiski izvērstāta šajā jautājumā, bet komisija pilnīgi noteikti šo informāciju paturēs prātā un skatīs sekos līdzi notikuma attīstībai dalību valstīs, turp arī skatoties, kā notiek, piemēram, to cilvēku apsūdzēšanu, kas būs atbildīgi, kas tiks konstatēti kā atbildīgi par šādu veidu gūstekņu pārsūtīšanu. Ar. Bērnas Lutfords kundze, paldies! Paldies! Mal Malstrēms kundze. Jā, es esmu gatava pie jums kopā strādāt pie šiem jautājumiem. Tas, ko jūs teicāt, zināmā mērā ir pozitīvi, bet tāpat, jo jūs runājat par to, ka ir jāstiprina šī uzraudzības mehānismi nākotnē, bet nenoliedzams ir fakts, ka ir pastāv arī pagātne. Ir šīs dalībvalsts, kas līdzdarbošās nelegālajās gūstekņu pārsūtīšanās, cilvēki ir pazuduši, un tas bija tāpēc, ka trūka pāraudzības un atskaitīšanās. Retorika par cilvēktiesībām arī pastāvē, bet ir šī milzīgā starpība starp retoriku un realitāti. Mums joprojām vēl jāatskaitās par virkni šādiem notikumiem, un vai ir arī citi veidi, ko komisija domā izmantot, uh, instrumenti izmantot kā līgumu aizbildne, sārdze, lai panāktu to, ka dalībvalsts ne tik vien ievērtos savu saistības nākotnē, bet tā, ka šīs pašreizējās izmeklēšanas pašreizējiem notikumiem saņem arī atbilstīgu sabiedrības uh, uz, uzmanību. Un uh, tā, lai mēs varam konstatēt, kas tad kāds kļūdas pagātnē tikušas izdarīts. Komisārs Kungs? Es domāju, ka Eiropas parlamenta paveiktais darbs šai jomā ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir lējis gaismu uz šiem notikumiem, uz šo pārsūtīšanas programmu parādīs, kas tad īsti noticis. Un domāju, ka tas ir radījis tādu labu pamatu, ir veidies arī sabiedrības viedoklis, un komisija to, protams, ir izmantojusi, lai mudinātu tālāk pilnībā veid, īstenot izmeklēšanu tajās valstīs, e, kurās šāda pārsūtīšana notikusi. Un mēs, protams, sekosim līdz, lai tas tā arī notiktu. Vienoto Eiropas debesu priekšlikums arī šajā ziņā palīdzēs mums tālāk nodarboties ar uzraudzības jomas uzlabošanu. Mēs pieskatīsim šo jautājumu un izdarīsim spiedienus to, lai nu, tiktu panākt skaidrību. Bet nu, papildus šobrīd nav nekas cits konkrēts, ko Eiropas komisija varētu darīt, bet mēs pilnīgi noteikti sadarbosimies ar Eiropas parlamentu tā, lai izdarītu spiedienus to, ka šajā situācijā tiktu viesta gaisma un skaidrība sadarbību un lai šāda veida politika netikt izmantot turpmākajās cīņās pret terorismu. Zemeks kungs, jūs vējāt vēlēties uzdot papildus jautājumu. E, prosić panią komisarz o e, informację w pewnej moim zdaniem istotnej. Nu, man iedzētu, vai komisija varētu sniegt papildu informāciju. Lūk, šī cīņa pret terorismu. Jā, mums ir jācīnas pret terorismu. To mēs visi atzīstam. Bet šī cīņa šobrīd tā pieprasa, lai tiktu sadarbotos Eiropas valstis. Vai jūs tiešām varat arī to apliecināt, ka mēs varam konstatēt lielāku gatavību sadarbībai starp Eiropas valstīm? Vai īstenībā ir lielāka mm, sadarbība vismaz tādā veidā, ka nodod nozīmīgu informāciju savstarpēji? Vai jums ir kaut kāda zināma pārmaiņas? Yes, thank you. The... Jā, paldies! Cīņa pret terorismu ir viens ļoti izšķirīgs elements šai kopējā politikā, ko īsteno Eiropas Savienība, galveno rīcību īsteno tomēr dalību valstis, to dienesti, politika, politi, policija, politiķi un tā tālāk. Eiropas Savienība var šīs iniciatīvas atbalstīt, var piešķirt zināmu juridisku ietvaršu tam visam. Mēs varam censties pārliecināties, ka tiek ievērotas cilvēku tiesības, tiek ievērot pamatiesību harta, mums ir zināms finansējums šāda veida rīcībai, mēs varam atbalstīt uh, upurus un veicināt tālāk sadarbību. Man sajūta ir tāda, ka šobrīd šajā sadarbības ietvaros ļoti daudz sarunās, kas norisinās eh, starp dažādām dalību valstīm. Protams, pastāv ļoti šis delikātais jautājums par izmeklēšanas datu eh, apmaiņu, reizēm tas saistīts ar uzticēšanās trūkumu starp eh, dalību valstīm. Un to visu varam labot tikai uzlabojot, harmonizējot Eiropas Savienības sistēmas tā lai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs pilnībā tiktu ievērots tiesiskums, lai viens otram policijas spēki, piemēram, uzticētos. Stokholmas programmas ietvaros arī šobrīd norisinās sarunas par šiem jautājumiem. Dalībvalsts izrādīja vēlmi stiprināt sadarbību, lai cīnītos pret terorismu, stiprināt sadarbību savā starpā ar Eiropas Savienības iestādēm un arī ar trešām valstīm. Nu, un, protams, ka tas viss jādara, kā jau teicu, nenoliedzami ievērojot cilvēku tiesības. Un šīs cipu veiktās gūseņu pārsūtīšanas programmas pilnīgi noteikti bija cilvēktiesību pārprakums. Paldies! pārkāpums. Paldies! Paldies par to, ka izteicāties tik īsi un tik precīzi. Šeit ļoti sarežģītajā jomā saka priekšādātājs un tagad nonākam pie 25. jautājuma. Neatvainojiet, 28. 27. Magines skundas jautājums. Priekšādātājs atvainojas, es pārtraucu jūsu domu plūsmu. Tā kā jūs esat liberāls pēc savas dabas, vai jūs varētu pateikt, kuri jautājumi tiks izskatīti un kuri ne, vai 33. jautājums, piemēram, tiks izskatīts, jo mēs visi cenšamies apmeklēt vairākas, eh, vairākas sanāksmes vienlaicīgas, vienkārši bez zināt, vai 33. tiks izskatīts. Eh, Priekšlēs turpina, visdrīzāk 33. netiks skatīts, mums nebūs pietiekam daudz laika. Tagad izskatīsim piecus jautājumus, astoņus jautājumus Tātad šķiet, ka tie ir savā starpā saistīti jautājumi, un te Janikungs sniegs vienotu, vienotu bildi uz visiem šiem jautājumiem, pēc tam jautājumu uzdevumiem došie, uzdevējiem došu iespēju uzdot papildus jautājumu, bet nu vispirms te Janikungs. Mums ir tomēr vēl viena lieta, gribu pateikt, mums ir jābeidz 8.30, tā tas paredzēts, darbiniekiem ir arī jāspēj vēl paēst vakariņas. Uh, Un eh, tāpēc, eh, nu, šajā laikā mums ir jāpaspēj izteikties. Te Jānīkungs, jums iespēja tagad atbildēt uz visiem šiem saistītiem jautājumiem par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies, priekšādātāji. Pie šiem jautājumiem es strādāju pēdējos pāris gadus. Mazie vidēji uzņēmumi, BMW, joprojām uzskatām par komisijas darbu prioritāti. Mēs esam pārliecināti, ka daram visu iespējamo, lai apturētu finanšu krīzes ietekmi uz šiem uzņēmumiem un lai tā nepārvērstos sociālā krīzē, kas visvairāk, protams, skārto MVO un tos cilvēkus, kas no šiem uzņēmumiem un no to darbības ir atkarīgi. Mazais biznesa uh, akts tiesība akts, ko pieņēmām 2008. gadā, bija viens no pirmajiem soļiem, pēc tam bija tālāks progress, kas nā, ko nes līdz vairāki priekšlikumi, kas bija saistīti ar šo tiesību aktu. No tiem divi jau ir īstenoti, viens ir no regula par sankcijām attiecībā uz valsts atbalsta sniegšanu. Un PVN samazinājumu, tas bija saistīts ar PVN samazinājumu, un otrām kārtām saulēcīgu maksājumu veikšanu un otrs bija Eiropas Savienības eh, uzņēmumu statūti. Bet nu, šis ja pēdējais jautājums padomā vēl nav izskatīts. Mēs turklāt esam rīkojušies arī ar ne, nelikumdošanas aktu palīdzību, ir īstenot arī pētījumi. Tiek, tiek īstenot dažādi novērtēji, ietekmes novērtējumi attiecībā uz MVU, piemēram, uz novēlotajiem maksājumiem. Un te ko esam konstatējuši, ka pastāv vairākas grāmatvedības prasības, kas attiecas uz MVU, kas uh, saistīts ar šo situāciju. Nu, piemēram, eh, attiecībā uz mazo biznesa aktu īstenošanu. MBU bija jāiestaista lēmumu pieņemšanas procesos arī attiecībā uz nodokļu jautājumiem dalību valstu līmenī. Tāds bija šis secinājums, un MBU līdz ar to varētu gūt labumu no Eiropas Savienības atjauk, ekonomikas atjaunošanas pasākumiem, ja tie atbilstīgā mērā tiktu izma izmantoti dalību valstīs. Garantijas MBU, tas ir viens no priekšlikumiem, kas ir pieņemts, lai palīdzētu tiem piekļūt finansējumam. Tik izdarīta, zinām, izvēle Un gūtie rezultāti, jāsaka, tomēr ir atšķirīgi no vienas dalību valsts uz otru, bet mēs joprojām esam gatavi strādāt pie mazā biznesa akta un mudinam arī dalību valsts to darīt katru savā līmenī, tā lai šāda veida rīcība turpinās, lai rīcība, ko mēs esam rekomendējuši, tiktu īstenoti, šie pasākumi tiktu īstenoti Eiropas līmenī un arī dalību valsts līmenī. Tie ir pasākumi, kas palīdzētu MVU darboties, un 2020. gada stratēģijā tie arī visi pilnībā ir iekļauti. Tie veido ļoti būtisku nedalāmu, da, neatdalāmu daļu dažādu veidu politikās, ir īpaši tad, kad runājam par stratēģijām, piemēram, dalību valstīs. Viena no svarīgākajām politikas uh, līnijām, pie kā strādā Eiropas komisija, ir saistīta tieši ar šiem pasākumiem, ko dalību valstis īsteno attiecībā uz MBU. Un to pamatā jābūt principiem, kas pausti mazajā biznesa tiesība aktā, mazo biznesa tiesība aktā. Šie pasākumi ir jāintegrē dalību valstīm to nacionālajās programmās, kas paredzētas uz pārmaiņām šai jomā. Šogad grasamies īstenot pamatīgu šī tiesība akta izpēti, lai redzētu, kāds progress gūts šai ziņā un vai ir nepieciešams un kādas, kādas nepieciešams jaunas rīcības, jauna pasākuma ņemot vērā 2020. gada stratēģiju citu starpā. Vēlamies uzlabot piekļuvu kreditēšanai, kredītiem pasākums, kas uzlabotu kopējo uzņēmēju darbības garu, tādu, tādas rīcības, kas ļaut arī internacionalizēt, padarīt startautiskāku šo mazo, uzņēm, mazo vidēju uzņēmumu darbību, kas ļaut tiem iet pāri robežām. Un domāju, ka tieši mazo un vidēju uzņēmumu vadītāji būs galvenie ieguvēji no šīm iniciatīvām. Mēs, protams, zinām, ka MVU šobrīd ir problēmas ar piekļuvu finansējumam, un tāpēc komisija ļoti uzmanīgi seko norisēm šai sektorā. It īpaši vienlaicīgi sadarbojoties arī ar ECB. Tā, lai varētu īstenot regulārs inspekcijas šajā jomā komisija ir nākus klajā ar virkni programmu, kas paredz finanšu atbalstu MVU lai palīdzētu tam piekļūt kapitālam. Tas tam, tas tam prot, protams, nepieciešams, lai turpinātu savu komercdarbību. Komerc Pamatprogramma konkurencei un novatorismam ir viens no šiem finanšu instrumentiem. Tas notiek sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku, jeb EIB, un tiek radīti stimuli, kas eh, riska kapitāla veidošanai, un eh, šie stimuli paredzēti tieši MVU. Ir vēl virkne arī citas programmas, kas skar virkni produktu, piemēram, finanšu produktu, kas īpaši piemēroti tam, uh, ka tos varētu izmantot MVU visā Eiropas Savienībā. Piemēram, ir jauns instruments mikrofinansējuma jomā. Kopējā iniciatīva starp EIB un komisiju paredzējusi palīdzēt MBU, tiem MBU, kam šobrīd ir grūtības dabūt eh, tādu pagaidu kapitālu piekļuvu kredītiem, eh, ir uzlabota pateicoties kredītlīnijām. līnijām kas tika piešķirtas eh, no EIB puses eh, starpnieku bankām, kas tālāk šos eh, kredītlīnijas piešķīra kā aizdevumus maziem vidējiem uzņēmumiem. 2009. gadā EIB piešķīra 13 miljārdus eiro finanšu iestādēm tieši šādiem mērķiem. Un tas ir būtisks pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu vairāk kā 3% no 21 miljārda eiro, eh, kas tika piešķirt 2008. līdz 2009. gadam, tika piešķirt tieši MVU, tie bija tie gala saņēmēji. Tūkstošiem MVU Eiropas Savienībā no šiem līdzekļiem guvuši labumu. Pirms pārdienām komisijā tika organizēta arī augsta līmeņa konference, kurā tikās banku pārstāvjiem, BU pārstāvi, dažādu finansējumu iestāžu pārstāvi. Un Šajā konferencē šķiet piedalījās arī Eiropas parlamenta deputāti, un tādējādi kopīgi spējām analizēt tirgus situāciju, domāt par jaunām stratēģijām, kā varētu uzlabot eh, MVU piekļuvu finansējumam. Tas bija lielisks pasākums, un tas tiešām piedāvāja iespēju palīdzēt MVU un darīt to pavisam pragmatiskā veidā, tā lai to ekonomiskā atjaunošanās um, izaugsme arī varētu atsākties. Tas ir daļa no tām konstantajām debatēm, kas saistīta, piemēram, finanšu riska fondiem un tam līdzīgi. Tas ir tāds forums, kas varētu turpināties. Mums būs tikšanās reizes ceturksnī komisijas uh, telpās. Un tā, tas ir tāds pirmais solis. Uh, Tādas stratēģijas īstenošanā, kas vērst uz rīcības plānu izveidi, tā, lai palīdzētu nodrošināt MVU piekļuvi kapitālam un finansējumam. Un tāpēc priecājos, ka varu šodien ar jums runāt un jūs informēt par to, ka no, tiks organizēta pirmā MVU nedēļa. Un tur piedarbosies vairāk kā 20 pārstāvi no dažādiem MVU reģionāliem pašvaldību līmeņiem, lai izpētītu kādas problēmas, kādas ir tās problēmas, ar ko sastopas MVU. Tas notiks no 25. māja līdz 1. jūnijam. Vēl viens pasākums, kas saistīts ar uzņēmē darbības gara veicināšanu, tiks apspriests Madrides sanāksmē. Nu tā tad es gribētu teikt, ka darba vietas Eiropā pilnīgi noteikti ir atkarīgs no MVO, un ja mēs varēsim atbalstu, nodrošināt atbalstu MVO, tad varēsim saglabāt arī darba vietas. Mums ir jāveido kopējas, kopējas struktūras dažādām nozarēm, un pārmaiņas eh, protams, var nes līdz to, ka savukārt tad tiek zaudēts darbvietas lielajos uzņēmumos. Mēs varam eh, vislabāk veicināt nodarbinātību tieši palīdzot MVU. Tagad mazliet vai, vai mainīšu procedūru. Jūs sniedzāt ļoti visaptverošu atbildu šiem jautājumiem, un tagad viens pēc otra dosim jautājumu uzdevumiem iespēju uzdot papildus jautājumu. Pirmā no tiem Marijana Harkina. Want... Paldies! Un es vēlētos apsveikt eh, komisāru par panākto progresu. Jūs runājat par vienu no lielākajām problēmām pie kapitālām. Jūs runājat par Eiropas investīciju banku. Jā, tā ir piešķīrusi līdzekļi īrijas bankām, lai izdalītu tās MVU, taču MVU tās nav saņēmuši, jo nav saskaņota, piemēram, vajadzība pēc refinansējuma un uh, nosacījumiem, ko izvirzēja IB par vidējā termiņa finansējumu piešķiršanu. Tā tad uh, Kā atrisināt šo pretrunu un ko šeit varētu darīt komisija? Un vai e, mēs varbūt varētu izveidot noteiktas e, kredīt garantijas schēmas līdzīgas, kādas darbojas apvienotajā karalistē? Jā, es pilnībā piekrītu tam, ko sacīja komisārs. E, MVU ļoti svarīgi, bet Eh, ne tikai no tā viedokļa, ka MVU rada darba vietas. Eh, ļoti bieži viņi arī dzīvot spējīgāk nekā lielie uzņēmumi. Un es piekrītu arī tam, ko sacīja Hārkins kundze. Finansējuma pieejamība ir galvenā problēma. Ir pārāk daudz birokrātijas. Mīčel kungs, paldies! Vēlējos pajautāt komisāram, vai viņš izskatīs netiešā finansējuma aspekts attiecībā uz MVU. Piemērā, es nezinu, kāds ir jūsu valstī, bet manā valstī ir tā, ka mēs naudu piešķirām bankām, un bankas automātiski viņus izvērtē, neņemot vērā viņu raksturu, viņu spēju strādāt un tā tālāk. Ja katras MVU radīs vienu darbvietu Eiropā, mēs atrisināsim bezdarba problēmu. Tāpēc centieties runāt ar EIB Eh, lai viņi cenšas eh, atvest atpakaļ tradicionālos banku pārvaldniekus, kas personīgi strādā ar saviem klientiem. Paldies, eh, Elvard kungs! Acīm redzams jautājums, vai jūs tiešām ticat, ka MVU nedēļa tiešām varētu kaut ko sniegt? Ko varētu darīt, lai Eiropas Savienība un dalība valstis radītu vidi, kurā uzņēmēji un uzņēmumi varētu izdzīvot, attīstīties, eh, lai uzņēmēja darbība tiktu apbalvota un nevis ierobežota, kā tas diemžēl notiek pašlaik. Komisārkungs, vai jūs lūdzu varētu to beigt īs, eh, atbildēt īsi, jo mums ir jāpēc pusdeviņus. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es būšu pietiekami īs. Es eh, ar interesi uzklausīju visus jūs komentārus, runājot par EIB. Eh, pēc tam, kad es kļuvu komisārs, rūpniecības komisārs, es esmu ticies ar bankas vadību Un eh, šeit mums ar viņu notika tieši sarunas, ar banku notika sarunas par 30 miljonu mm, piešķiršanu MVU. Un uzklausīšanas laikā es arī minēju, ka es strādāšu pie šī jautājuma. Bankas eh, priekšsēdētāja atbilde bija visnotaļ pozitīva. 6 vai 7 miljārdi jau ir sasnieguši adresātu. Tādēļ, eh, jāsaka, process ir sācies. Mums būtu varbūt vajadzīgs ātrāks process, un tur varbūt nav vainojama tikai Eiropas investīcija banka. Banku sistēma Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi neviendabīga, un banka strādā atšķirīgi. Uh, pastāv noteikts banku, bankas, kur banku, bankas pārvaldnieks varbūt personiski pazīst uzņēmēji, kas prasa uh, kredītu, bet ir bankas, kas darbojas uh, stipri automatizētā režīmā. Pirms dažām dienām man bija tikšanās ar vairākiem kolēģiem un arī deputātiem, un kļūst skaidrs, ka mums ir nepieciešama noteikta stratēģija. Uh, Tātad mm, vajadzīgs e, fórums, kas varētu piedāvāt, e, teiksim, risinājums, kā veiksmīgāk finansēt un kreditēt e, mazos un vidējos uzņēmumus. Un ir taisnība, ka jūs sacījāt, ka uzņēmumiem tiešām trūkst šo te kredīt līdzekļu. Un bankas ir jāiesaist šajā procesā. Ba daudz bankas ir apņēmības pilni šajā procesā iesaistīties. Un komisijā mēs cenšamies stimulēt tās bankas, kas veiksmīgi strādā. Mēs iesaistām Eiropas Investīciju banku, Eiropas attīstības banku un citas eh, kredīti iestādes. Un tas varbūt var nodrošināt vismaz daļēji veiksmīgu e, problēmas risinājumu. Un es jau sacīju pašā sākumā, e, ka ekonomikas un finanšu krīzei nav jāpārvērš par sociālo krīzi. Un ir tiešām jāraugās, lai MVU tiktu atbalstīta un to darbību tiktu veicināta, tā skaitā arī finansiāli, jo tirgus ekonomikas apstākļos mums ir jānodrošina kon konkurētspēja Tā kā šādā veidā mēs varam virzīt arī patiesu uh, sociālo politiku. Es atvainojos kolēģiem, ka ir ļoti īsi jautājumu laiks, jo iepriekšējās debates ievilkās un pārējie jautājumi, uz pāriem jautājumiem mēs atbildēsim rakstiski. Līdz ar to jautājumu laiks beidzies un mēs izsludinām pārtraukumu.